Good afternoon! Labdien visiem! Labdien! Pirmais jautājums darba kārtībā - darba kārtības eh, pieņemšana. Ceturtais punkts balsojums par Eiropas pusgadu ir pārvietots pēc astotā punkta. Ja iebildumu nav, tad uzskatām, ka darba kārtība ir pieņemta. Labi. Tagad priekšsēža paziņojumos ir viens punkts. Koordinātoru lēmums 2020. gada 22. janvārī to var atrast sanāksmes failā, nu, un ja nav iebilduma, tad to mēs arī varam uzskatīt par pieņemtu. Tā ir in informācija par sekojošo. Gribu informēt par to, ka mums ir virkne jaunu paz brīfinga paziņojumu, kas pieejami par daudz debatēto jautājumu par neto līdzsvaru, kā izmērīt priekšrocības Eiropas Savienības budžetam un Eiropas Savienības dalībai. Šie dokumenti ir tie, ko izstrādājuši ārējie līgumslēdzēji pēc koordinātoru lēmuma. Armāna kungs bija atbildīgais referents par to, un uh, aplūkot funkcionēšana, mērķa, vēsture, dažādiem rādītājiem ir tīpaši, kas saistīti ar budžeta līdzsvaru, kas, protams, ir pašā centrā eh, noturīgai, taisnīgai atdevei. Tas, protams, ir eh, ļoti būtisks jautājums. Uh, kā jūs zināt, sagaidāmās daudzgada finanšu schēmas apspriešanā. Tad mums šis varētu tikt iekļauts darba kārtībā nākamajās sēdēs, kur autori prezentēs to, un iespējama viedokļu apmaiņa. Pagaidām šie dokumenti jau ir publiski pieejami, un es aicinātu jūs iepazīties ar tiem. Izdrukātā versija arī ir pieejama. Labi. E, Kerolēras kundze, e, jautājums, vai tas ir pārtulkots? Priekšsēdētāja atbilde, es pārbaudīšu. Bet pagaidām šķiet, ka nē. We'll check whether we can... Es eh, noskaidrošu, vai mēs eh, varam eh, sniegt arī tulkojumu versiju. Es, es, es tā nojaušu, ka jums vajadzīgs franču variants. Um, tas ir svarīgs dokuments, un tas mums nepieciešams. Es neesmu pret franču versiju, pret vācu versiju, poļu versiju, zviedru, ungāru poļu versijai vajadzētu būt prioritārai. Es domāju, ka tie ir dokumenti, kas ir interesanti. Un tā tad budžeta debatēs, kas vēl nav beigušās, er, nu, eh, vispirms mums ir jāpārbauda, lai mēs varētu kaut ko apsolīt. Jā vai nē? Atvainojiet? But let's, let's check pārbaudīsim, pirms mēs varam dot solījumu, ko mēs nevaram izpildīt. Tālāk, trešais punkts eh, - protokolu apstiprināšana. Ja iebilduma nav, mēs uzskatām tos par apstiprinātiem. Kur ir ceturtais punkts? So, we move to point. Pārējām pie piekta punkta protokols, ar kuru īsteno zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Senegālu un Eiropas Savienību. To prezentēja un apsprieda 22. janvāri, un e, balsojums ir par atzinumu kopumā. Pirms mēs balsojam par to, vispirms paskatīsimies, vai aparatūra darbojas. Tā tad uh, tukšais balsojums. Varat balsot, kā gribat. Slēdzam balsojumu. Trīsdesmit balsojušiem. Labi. Tagad mēs balsojam par zivsaimniecības partneru attiecību nolīgumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 26 pār, 2 pret, 2 atturējušies. Paldies! Sastais punkts. Uh, vēstuļu apmaiņas veidā nolīgums starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku par to, lai tiktu pagarināts darbības termiņš protokolam, ar kuru noskatās iespējas un finansiālo ieguldījumu, un kura darbības termiņš beidzas 2019. gada 15. novembrī. Arī to mēs apstrēdām 22. janvārī, tā tad eh, balsojums ir par uh, atzinumu kopumā. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Slēdz, beidzam balsot. Pieņemts 26 pār 3 pret 1 atturējies. E, tagad pārvietojuma pieprasījuma trešā iedaļa nav nekādu piepras... jautājumus bijis. Tagad astotais punkts e, pārējās iedaļas e, Gardies Sabalas kundze. Paldies priekšsēdētāji! Ir divi punkti šeit. Tā tad 89 amata vietas šajā pārējais statusā, it īpaši jādebatē par Eiropas komisiju un parlamenta administrāciju. Runa ir par to, lai š, no, grupām, no politiskajām grupām e, šo, šīs amatas vietas nodotu uz administrāciju, tā, lai tie, kas varētu būt nokārtojuši eksāmenus, iziet stažēšanos un no uh, EF, parlamenta kadru viedokļa tagad varētu kļūt e, par darbiniekiem. Un tā ir iespēja, ko lūdza administrācija, proti iespēja iespēja šiem 89, 89 amata vietām. Reģionu komiteja tālāk mums arī ir lūgusi 255 tūkstošus eiro pārvietojumu, lai samazinātu pozīciju atlīdzība, lai palielinātu pozici pozīciju darbībā politisko grupu komunikācijā. Tas atbilst tam, ko parlaments lūdza, kad mēs runājām par 2020. gada budžeta reģiona komitejai. Runa ir par šīs um, budžeta līnijas palielināšanu politiskajām grupām. Uh, sarunās ar padomi, kā jūs zināt, bija neiespējami saņemt šo summu, tāpēc reģiona komiteja tagad piedāvā nelielu korekciju šajā atlīdzinājuma sadaļā 255 tūkstoši uz 7 miljoniem. Tas ir pavisam nedaudz, un tas ļauj palielināt šo daļu. Komunikācijas politikā, reģionu komitejas politiskajās grupās. Tas atbilst tam, ko mēs piedāvājām 2020. gada budžetam. Tāpēc piedāvājām balsot par. Paldies! Iebildumu nav? No? Ja iebildumu nav, tad to mēs esam pieņēmuši. Uzskatām, ka tas ir pieņemts. Ja? Paldies! Tad tagad mēs nonākam pie ceturtā punkta, kas, kas kā jau es teicu, eh, tika pārvietots darba kārtībā. Ehm, atzinuma projekts tika prezentēts 22. janvāra sēdē. Nu tad tagad Tagad būs balsojums, eh, personālais balsojums. Vispirms, pirmais grozījums, kas ir par paceļot rokas, kas, eh, kas pret, noraidīts. Kompromiss viens. Vai tas ir balsojums personāls, vai vai tu balsi rokas paceļot. Kas ir par, kas ir pret? Pie, Atturas. Pieņemts. Pāriem pie 11. grozījuma. Kas par? Kas pret? Atturās. Noraidīts. Kompromiss divi. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Ejam pie 21. grozījuma, kas par pret atturās noraidīts. Trešais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. Kom grozījums 23b, kas par pret kas pret atturās mums jāpārbauda. 23. B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 10 pār 19 pret. 24. grozījums kas par? Kas pret? atturās pieņemts. E, pārbaudīsim, iespējams, nu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. Ejam pie Ceturtā kompromisa grozījuma. Kas par? Kas pret? Es redzēju tikai septiņas, astoņas rokas. Atkārtošu. Ceturtais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. Desmitais kompromiss. Kas par? Kas pret? Atkal jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 57a. Kas par? Kas pret? Atkal jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 57 baigrozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Tā, 33. atsauc, 5. kompromiss. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Sastais kompromiss, kas par, kas pret, atturās pieņemts. Septītais kompromiss, kas par, pret, atturās pieņemts. Devītais kompromiss, kas par, kas pret, atturās pieņemts pieņemts. Astotais kompromiss. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tā, tā, atvainojos. Tagad 65. grozījums. Kas par? Kas pret? Pret atturās noraidīts. 66. grozījums, kas par, kas pret, atturās noraidīts. 67. grozījums par, pret, atturās noraidīts. 68. par, pret, noraidīts, noraidīts. Un eh, beigās eh, grozītājiem atzinumam sākam balsot, personāls balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts 26 pār, 2 pret, 3 atturās. Congratulations! Sveicam referentu! Akesas kundze. Paldies, priekšsēdētājs! Gribēju pateikties visu sēnu referentus par darbu un iesaisti, lai sagatavotu šo ziņojumu. Tas eh, pēc būtības nav atzinuma eh, ziņojums, bet tas mobilizēja visu mūsu biedru iesaisti. Paldies! Labi, pāriem pie devītā punkta. Ēku polika pieprasījumu nav. Tā tad eh, viedokļu apmaiņa par visu saņemto informāciju nekā nav. Tātad 11. punkts līdz ar to mums ir jāpārbauda, vai Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieks un ģenerāls sekretārs jau ir ieradušies. Samā. Piecu minūšu pārtraukums, līdz mūsu ciemiņi ierodas.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 Good uh, afternoon again. We con... Labdien atkal. Turpināsim skatīt mūsu darba kārtību un sveicam mūsu vidū Vēles kungu, parlamenta ģenerālsekretāru, Silvas Perēras kungu, kurš ir parlamenta vicepriekšsādātājs. Procedūra veidojot parlamenta budžetu sākas februārī, kad eh, ģenerālsekretārs, kurš šodien ir ieradies, nāk klājā ar priekšlikumu, definējot eh, prioritātes un resursus turmākajam gadam. Ģenerālsekretārs, kā jau minēja, Vēles kungs jau pagājušajā nedēļā ir prezentējis prezidijam eh, projektu kas tiek lietots kā a, pamats, lai pieņemtu provizorisko budžeta projektu, un tas tad tiek iesniegts budžu komitejai. Šodien mūsu komitejā Vēles kungs kopā ar Silvas Perēras kungu tiek aicināti uz pirmo viedokļu apmaiņu par parlamenta a, aplēstajām a, izdevumu un ieņēmumu tāmēm. Tātad attiecībā uz 2021. gadu. Uh, lai būtu skaidrs, kā mēs rīkosimies, es gribētu aicināt izteikties Vēles kungu apmēram desmit minūšu ietvaros, un tad Silva Perēra kungs arī varēs izteikties desmit minūtes, lai sniegtu um, provizorskās tāmas uh, projekta prezentāciju 2021. gadam. Vēles kungs, lūdzu, jums vārds. Jā, liels paldies, uh, priekšsādātāja kungs. Uh, Paldies! Par budžeta procedūru 2021. gadam, manuprāt, būtu labi sākumā vēl atgādināt kalendāru. Jūs jau minējāt, eh, ka pagājuši pirmdien man bija iespēja šo eh, prezentāciju sniegt prezidijā. Šodien mums ir iespēja pirmajai viedokļu apmaiņai. Prezidijas tad 9. martā pieņems priekšlikumu un uh, sniegs mandātu uh, samierināšanās procedūrai ar budžeta komiteju. Un tad mums būs iespēja īstenot tātad šo samierināšanās procedūru un 30. martā, ja viss labi noritēs, uh, tad mēs varēsim paralēli budžeta komitejā un prezidijā pieņemt šo rezultātu. Un tad turpmākā budžeta procedūra turpināsies uh, plenārsēdē ar turpinājumu iespējams oktobrī. Uh, Tradīcija ir tāda, ka Eiropas parlaments eh, no nu, administratīvajiem eh, izdevumiem Eiropas Savienībā eh, izmanto 20%. Tas nozīmē, ka 20% no visu institūciju administratīvajiem izdevumiem parasti tiek atvēlēti parlamentam jau vairākus gadu desmitus, tas tā ir. Tie tad, tad ir Eiropas parlamentam. Iepriekšējā sasaukumā parlaments izlēma šo ietvaru pilnībā neizmantot. Piektā e, izdevuma kategorija vidēji pieauga par 4%. Parasti pieaugums Eiropas parlamentā budžetā e, bija e, div, divnieks pirms komata un vienā gadījumā trīnieks. Tātad mēs radījām milzīgas manevrēšanas iespējas zem šiem 20%, kas parasti tiek uh, izmantot parlamentu vajadzībām. Uh, Tas nozīmē arī, ka ar iespējumu jaunās septītās sadaļas samazinājumu ir ļoti iespējams, ka arī 2021. gadā mēs nepārsniegsim šo 20% robežu. Protams, budžets eh, sastāv no skaitļiem, bet patiesībā aiz šādiem skaitļiem, protams, eh, slēpjas projekti, un tas ir tikai pamatota. Tātad vienmēr ir arī jāizskaidro, ko tad tieši mēs vēlamies darīt. Un tāpēc uh, dokumentā atradīsiet arī īsu pārskatu par uh, galvenajiem iepriekšējā sasaukuma projektiem. Tātad, ko uh, mēs esam jaunu darījuši ar budžeta um, līdzekļiem, kas ir arī prezidija un budžeta komitejas diskusija rezultāts. Mēs esam izveidojuši zinātnisko dienestu, uh, Daudzas no štata vietām nāca no citiem dienestiem, kas tika pārdalītas. Šobrīd Briselē situācija ir tāda, ka katram deputātam ir papildus savam birojam vēl divi biroji asistentiem. Iepriekšējā sasaukumā tas tā nebija. Pirmo reizi mēs vispār Strasbūrā Tagad eh, paredzam papildu biroju asistentiem. Tradicionāli bija tikai viens birojs, eh, kas deputātiem bija jādala ar asistentiem. Tagad šajā sasaukumā pirmo reizi ir iespējams, ka ir viens plus viens birojs katram deputātam. Daudz esam investējuši drošībā, jo īpaši um, padarot um, parlamenta ieejas drošākas, tad, kad uh, bija šis nepatīkamais uh, gadījums, kad 200 kurdu uh, ielauzās parlamenta ēkā, mēs esam arī internalizējuši šoferu dienestu, un pirms diviem gadiem atklājām Eiropas vēstures nāmu, kas pagājušajā gadā 2019. gadā varēs veikt 2000 apmeklētājus. Eiropas vēstures nams 200 eh, tūkstoši, parlamentārijus 300 tūkstoši, tie ir apmeklētāji Briselē un eh, tam klāt vispārējie apmeklētāji. Mēs eh, izveidojām pirmo Eiropas pieredzi dalību valstīs, mēs organizējām veiksmīgu Eiropas vēlēšanu kampaņu, organizējām divus lielus pasākumus, kurā katrā eh, piedalījās gandrīz 10 tūkstoši cilvēku, tā, šis te Eiropas jauniešu pasākums, un Briselē mums ir trīs jaunas ēkas, kas ir um, tagad eh, jau darbojas Martens ēka. Uh, kola eh, ēka tūkstošu darbiniekiem un trešā ēka Havel ēka eh, Strasbūrā. Jaunais prezidijs eh, sava sasaukuma sākumā šā gada oktobrī tikās Vazošā, Žanmonē mājā un Parīzes tuvumā. Tā ir māja, kas mums pieder, un to mēs izmantojam kā pasākumu organizēšanas vietu, un tur tika pieņemti, tātad apspriest vairāk strateģiski Uh, lēmumi, kas tika formalizēti pēc tam prezidijā, un tam arī ir ietekme uz budžetu. Pirmkārt, Eiropas pieredze, tātad uh, šie nelielie mini parlamentārijumi, kas mums ir dalība valstīs, piemēram, Somijā, Vācijā, Dānijā un Slovenijā, šie mini parlamentārijumi tiks uh, um, izvērst īstenot arī eh, citās dalībvalstīs līdz sasaukuma beigām. Tas ir milzīgs investīcija projekts. Tas nozīmē, ka 12 eh, jaunas šādas vietas ir eh, jāatver līdz sasaukuma vidum un pēc tam vēl. Uh, tas eh, mērķis tātad ir teikt, ka ne visiem pilsoņiem ir jādodas uz Briselu vai Strasbūru. Mēs dodamies uz turienu, kur ir cilvēki, un, piemēram, pieredze Somijā bija ļoti pozitīva, jo uh, dažu mēnešu laikā simts tūkstoši apmeklētāju, uh, droši vien, ka ne tikai Somija apmeklēja šo Eiropas uh, pieredzi. Uh, Mēs eh, strādāsim ne tikai eh, galvaspilsētās, bet eh, arī citās pilsētās ar mobilo parlamentārijumu. Un tika um, lēmts arī šo te EMAS sistēmu, šos mērķus ātrāk un ambiciozāk īstenot nekā līdz šim. Uh, Turklāt eh, tika pieņemts arī lēmums līdz 2024. gadam eh, ieviest nodaļu un direktoru līmenī dzimumu līdztiesību pusi uz pusi, eh, ģenerāla direktoru līmenī 40%, jo vēl tālu atpaliekam. Un tika apstiprināts arī, ka pozitīvā pieredze no Eiropas vēlēšanām, kad um, guvām plus 8% vēlētāju aktivitātes ziņā, uh, 34 miljoni tie ir papildu vēlētoju, vēlētāju, 202 vēlēt, miljonu vēlētāju kopā. Mēs vēlamies eh, šo darbu turpināt un stiprināt eh, parlamentu pārstāvniecību mūsu birojos dalībvalstīs. Mums ir arī ēku stratēģija, tā tika pieņemta iepriekšējā sasaukuma beigās pēc Martens ēkas, skola ēkas nodošanas eh, eksploatācijā. Mums nav vajadzīga jauna infrastruktūra Briselē. Mēs nosakām jaunas prioritātes, tātad šī Eiropas pieredze dalību valstīs un otrkārt eh, paredzēt trialogiem piemērotu infrastruktūru, jo nav um, telpas, kas ir piemērotas trialogiem, jo tad, kad šīs sēkas tika būvētas, tad tāda um, sēžu formāta vēl nebija, un šī infrastruktūra ir jārada. Un treškārt, uh, remonti. Mēs tātad katru gadu noteicām, ka 3% no ēkām ir jāremontē, un tad mums šie kriteriji ir arī jāievēro ēku. Jomā ir vēl virkni lielāku projektu, kas ir jānoslēdz šogad. Būs pirmā daļa Adenaura ēkā INLO ģenerāldirektorāts tur jau ir ievācies, tā ir ēka 3000 darbinieku, visi mūsu darbinieki Luksemburdā, 70% no uh, visa ēku projekta, vēl rietumdaļa 30% jāpabeidz, un tur ir 16, 16 miljārdi eiro paredzēts Strasbūrā vairs ēkā. Uh, vēl ir jāpabeidz drošības kontrolas ēka, tur mums uh, vēl ir 8 miljonu eiro provizoriski paredzētās izmaksas. Briselē cvaiga ēkā ir eh, jauns apmeklētāja centrs uzbūvēts, lai atslogotu eh, remontu darbu laiku eh, ASP ēkā tur ir liels uh, foyer un arī apmeklētājiem telpas un arī infopunkts tiek pārbūvēts un 2021. Eh, gada maijā būs gatavs. Ir virkne projektu, protams, arī IT jomā, um, pro, tātad uh, tehnikas jomā tiks aizstāti visi um, galda datori ar hibrīd datoriem līdz 2024. gadam, jo Tādējādi var strādāt mobili, nav vairs vajadzīgi vairāki datori, katrā vietā savs, un tādējādi cilvēks varbūt arī elastīgs, strādājot mājās, strādājot birojā, un, um, lai uzlabotu dzīves un um, darba savietojamību. Un vairāk kārt um, bija arī uh, Eh, datoru, kurus varēja eh, nodot, un pakāpeniski tas tiks darīts līdz 2024. gadam. Mēs arī eh, paaugstināsim mūsu datu centru standartus, Bēļģu datu centrs, kas mums šobrīd ir, tam ir tikai 2A kategorija, bet, lai būtu lielāka drošība, mums ir vajadzīga 4A kategorija. Šeit mums ir jāatrod vēl jauns piedāvātājs. Pēdējais punkts šajā vispārējā ievadā personāls, personāla jomā ir beigusies šī vispārējā personāla skaita samazināšana. Mēs kā administrācija uh, esam nevis par 5% uh, skaitu samazinājuši, bet uh, 6 līdz 7 procenti, jo esam kompensējuši personāla palielinājumu frakcijām. Mēs teorētiski varētu prasīt papildus štata vietas, bet to nedarām. Vienīgais priekšlikums, kas šeit ir iesniegts, ir um, politiskajām grupām tā uh, sauktajai pasarela 89 vietas pagarināt, lai kolēģi no politiskajām grupām varētu uh, strādāt uh, noteiktā regulatorā vidē. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad došu vārdu Silva Perēra kungam, lūdzu. Muito obrigado, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt šeit uh, ģenerālsekretāru un arī kolēģus, kas ir ieradušies uz šīs pēcpusdienas sēdi. Gribētu norādīt sekojošu lietu. Es domāju, ka vismā varēšu izteikties īsi un uh, neizmantošu visu man atvēlēto laiku. Paldies gan par to, ka atvēlat man tik daudz laiku. Tagadējā budžeta procedūras fāzē gribētu visiem skaidri pateikt, ka mums jau ir provizoriskais budžeta projekts nākamā gada budžetam, bet tas nav prezidija priekšlikums. Saskaņā ar mūsu procedūru ģenerālsekretārs eh, eh, piedāvā šādu iepriekšējo projektu un bija jau prezidija līmenī pirmās diskusijas par šo projektu, bet prezidijs tad budžeta projektu eh, pieņems 9. martā. Un to darot, mēs ņemsim vērā arī to, kas šodienas diskusijā tiks teikts. Tas ir arī galvenais, ko gribēju pateikt. Es vienkārši gribēju būt šeit klāt, tad, kad jūs to apspriežat, lai es varētu labāk ņemt vērā kolēģu teikto arī diskusijās prezidijā, jo tur eh, budžeta provizoriskais projekts tiks vēlreiz apspriests. Līdz ar to jūsu komentāri būs ļoti svarīgi arī parlamenta prezidijam. Pēc šī ievada es tomēr gribētu norādīt uz sēkojošo ņemot vērā jau to, kas tika teikts eh, pirmajās debatēs prezidijā. Ģenerālsekretāra projekts kā zināms, paredz kopējā parlamenta budžeta palielināju par apmēram 3,5%. Un šīs izmaiņas jau arī parāda, ka mēs neprasām nedaudz, nemaz. Mums šīs izmaiņas budžetā ir jāizvērtē uh, raugoties no parlamenta vajadzību un prioritāšu skatu punkta. Ja um, jāizvērtē tātad, vai uh, šī pieeja uh, atbilst mūsu vajadzībām vai nē. Prezidijs jau izteicās sekojoši budžeta provizoriskā tāme atbilst iepriekšējiem parlamenta lēmumiem, kurus, protams, atbalstīja arī prezidējs, un tiek uh, nospraustas vairākas prioritātes, kas šķiet pieņemamas, ņemot vērā mūsu uzdevumus. galvenie palielinājumi, kas um, budžeta provizoriskajā projektā ir paredzēti attiecas uz darba apstākļiem parlamentā, uz aprīkojumu ar uh, IT iekārtām, mēbelēm un arī dažādi pētījumu materiāli, tātad deputātu un viņu darbinieku atbalsts viņu parlamentārajā darbā tie ir apmēram 15%. Bet mums nevajadzētu ņemt vērā tikai izmaiņas, bet raudzīties uz to, kas tad ir tās galvenās investīcijas, kas arī aizņem lielāko daļu budžeta. Tur parādās, ka tiek galvenokārt investēts eh, jomās, eh, kas izriet no iepriekšējiem lēmumiem. Tātad ēkās un drošībā tiek investēts, tas jau tika uzsvērts, jo īpaši Adenauer ēka Luksemburgā, bet arī ēkas Briselē tad eh, papildus drošības izdevumi. Svaiga ēkā Briselē. Turklāt arī um, apmeklētāju centrs Briselē un Strasbūrā. Otrā piezīme. Runājot par eh, nākamā gada budžetu, jārunā arī ar, eh, par investīcijām informācijā un saziņā. Šīs investīcijas arī eh, izriet no jau iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, runājot par šo te Eiropas pieredzi, ka tas tiks paplašināts un ka būs arī šis mobilais parlamentārijums Eh, centrs un eh, ir plānots arī informācijas un komunikācijas kampaņas par Eiropas demokrātiju. Tie ir svarīgi projekti. Es gribētu pat teikt, eh, ka ņemot vērā šodienas izaicinājumus Eiropā, tie ir steidzami projekti. Turklāt eh, ir vairāk jāinvestē kiberdrošībā - 11,3 miljoni eiro ir eh, paredzēts tos investēt eh, datoru drošībā. Tas ir aspekts, kas kļūst aizvien aktuālāks parlamenta darbībā. Mums ir bijušas arī iekšējās revīzijas, kurās ir uh, norādīts uz problēmām šajā jomā, proti kiberdrošības jomā. Tika aicināt, aicināts parlamenta kapacitāte šajā jomā palielināt, tātad investīcija komunikācijā un kiberdrošībā tās ir politiskas prioritātes, kuras atspoguļo šis budžeta projekts. Man šķiet, ka tas atbilst arī iepriekšējās eh, debatēs izskanējušajam. Noslēgumā es gribētu vēl minēt dažus jautājumus, kurus eh, minēja prezidija locekļi. Mums eh, būtu pieņemami, ja galīgajā budžeta projektā tas tik ņemts vērā. Pirmkārt, mūsu kapacitāšu palielināšana uh, mutiskajā tūkošanā un rakstiskajā tūkošanā. Tūkiem vajadzētu tikt atbalstītiem viņu darbā, lai viņi patiešām arī varētu um, izpildīt mūsu cerības. Uh, lai varētu atbilst mūsu prasībām, un eh, tiek lūgts arī pārbaudīt, cik lielā mērā līdzekļi eh, parlamentārajiem asistentiem arī eh, varētu ņemt vērā um, pēc Brexita pieejamos līdzekļus. Tādējādi varbūt varētu pārstruktūrēt zināmas komandas vai, piemēram, pastiprināt uh, dažu deputātu komandas, lai atbalstītu deputātus, jo īpaši Briselē vienā no parlamenta darba vietām. Varbūt, ka šeit uh, varētu rast tādu piemērotāku risinājumu. Un vēlreiz par kiberdrošību. Es jau to iepriekš minēju, ka tā tiešām ir prioritāte, un neskatoties uz jau uh, budžeta provizoriskajā bu projektā paredzētajiem līdzekļiem, varbūt varētu pārbaudīt, vai tas ir pietiekami, lai izpildītu mūsu prasības. Tik tālu manas ievadpiezīmes debatēs. Paldies! Thank you, uh, Mr. Paldies Vēlas kungam, Silva Pereira kungam par um, ievada komentāriem, un tagad sāksim diskusiju un dod vārdu visu pirms Šastelkungam, referentam. Paldies priekšsēdētājiem, ģenerālsekretāra kungs, vicepriekšsēdētāja kungs. Lielas paldies, protams, paldies uh, uh, par uh, šiem skaidrojumiem attiecībā uz 2021. finanšu gada ieņēmumu izdevumu tāmi. Uh, pirmo iedaļu. Jūs to tā kā eh, orientējāt uz nākotni, modernizāciju, eh, pieminējāt eh, sešas prioritārās jomas, kam paredzēta kopsumā vairāk par diviem miljārdiem eiro, kas ir palielinājums par 3,52% salīdzinot ar 20. gada um, budžetu vai arī 72 miljonu vairāk. Jūs pieminējāt arī saistības, kas izriet no līgumiem un kas ir jāuztur spēkā. Tā, tā tas tieši mūsu budžeta komitejas uzdevums, un mums e, tagad rūpīgi jāizanalizē jūsu iesniegtās prasības, ņemot vērā NSP e, skaitļus nākamajiem gadiem, par kur runāja ģenerālsekretārs, un jāizskata, cik tas ir ticami un, un e, caurspīdīgi runājot par sadarbību citām iestādēm, arī eh, tas mums ir jāanalizē, bet, protams, eh, grūti būt kritiskiem tecībā uz citu iestāžu budžetiem, ja neesam tādi bijuši pret eh, mūsu pašu budžetu visu pirms. Nu, jūs abi divi runājat par klasisko pieaugumu, kas izriet no indeksācijas. Nu, tās vēl tomēr ir jāanalizē. Bet es sapratu un piefiksēju projektus, ko jūs uzskatāt par prioritāriem, ņemot vērā konsultācijas ar pilsoņiem, nekustamā īpašumā projektus, drošības uzlabojumus, kiberdrošību, drošību Luksemburgā un tāda vicepriekšsēdātais īpaši pievērsās kiberdrošībai, bet arī infrastruktūras modernizācija, konferenci preču uh, eh, dienesta pakalpojumi, informatikas pakalpojumi un tad arī uh, parlamenta uh, pakalpojumu daudzveidošana un uh, ilgtspējīgā attīstība. Nu, man ir vairāk jautājumu. Sākšu ar zaļināšanu. Jūs zināt, klimata pārmaiņas uh, ir izaicinājums mums visiem, visām politiskajām grupām bez izņēmuma. Uh, nu, vēlos pievērsties enerģetikas problēmām uh, sakarā ar āku politiku, tātad uh, uh, vides standartu kritēriju izpildīšanu. Esam apmeklējuši vairākas ākas. Jūs pieminējat Vilfrīda Mārtensa āku, mm, kas ir paraugs citiem, runājot par vides standartu ievērošanu. Tepat šajā kategorijā vēlos pateikt, ka parlaments vēlas eh, tomēr stimulēt eh, personālu, lai samazinātu eh, personīgo automobiļu izmantošanu un lai veicinātu tātad sabiedriskā transporta izmantošanu, teiksim, divriteņu mm, izmantošanu. Un mm, tad arī runājot par elektroenerģijas un ūdens uh, ietaupīšanu, tad varbūt arī šeit ir kāda īpaša stratēģija. Un uh, tad jūs pieminējat PHS ēkas nākotni šeit Briselē, šīs ēkas uh, renovāciju, jo mums ir nepieciešams konferenču zāles, kas ir elastīgi izmantojamas, kas ir modernas. Ko mēs darīsim pēc 19. gada? Kāda tur ir stratēģija? Man pagaidām nav tāda darba dokumenta, bet būtu interesanti to palasīt. Runājot par uh, aku politiku, nu, esmu nedaudz pārsteigts, un arī daži kolēģi pārsteigti, redzot, um, kas notiek ar uh, šī brīža uh, nekustamā īpašuma projektiem. Certains doutes sur la technique utilisée. Īpaši atkritumu savākšanas un mm, utilizācijas jomā. Te varbūt varētu pārņemt zināmas pārauku prakses. Ģenerālsekretāra kungs noteikti jums būtu vairāki, tad varbūt pedagoģiski, pedagoģiskā rakstura komentāri lai mums pastāstītu, kā varam investēt, eh, ņemot eh, vērā tātad Ņujorku, Adisabebu, Džakartu un eh, šo pilsētu pieredzi attiecībā uz āku politiku, tad um, seksuālā uzmākšanās un politika, lai to apkarotu, un arī tas ir ļoti būtiski, tas ir svarīgi pilsoņiem. Tad varbūt uh, varētu saņemt tādu izvērtējumu līdziniem pasākumiem, lai uh, spriestu par šo pasākumu veiksmi līdz šim. Tad mums ir notika arī Eiropas jauniešu pasākums. Jūs uh, atsaucāties uz ja arī iepriekšējo jauniešiem veltīto pasākumu, kas bija milzīgs panākums mums visiem, da varbūt to varētu vēl izvērst un uh, jauniešiem piedāvāt apmaksāt uh, ceļošanas izdevumus un uh, izmitināšanu. Tas um, taču būtu ļoti interesanti, jo vairāk jaunieši nevar līdz mums atceļot, jo nevar samaksāt par ceļu. Varbūt tas būtu interesanti par Brexitu. Nu, vicepriekšsēdētāja kungs. Uh, Jūs to pieminējāt, es izlasīju ģenerāla sekretāra tekstā, ka ietaupījums saistīts ar Brexit, un jā, daži deputāti dodas prom. Un, un, jau 2020. gadā šie tātad ietaupīti līdzekļi tiks absorbēti, bet kā šī 1004 kategorijā uh, kā ceļošanas līdzekļi, eh, ceļošanas, um, ceļošanai paredzēts budžets var palielināties pēc šo deputātu došanās prom. Mums ir eh, um, 4000 2020. gadā, kas ir vairāk nekā 19. gadā un 18. gadā. Un, eh, godīgi sakot, es nesaprotu šo pieaugumu ceļošanas izdevumu budžeta. Uh, īpaši pēc Brexita. Un nākamais jautājums skar uh, mutiskus uh, balsojumus. Es uh, vēlos uzsvert, ka mūsu tūki dara labu darbu, un nevienmēr tas ir viegli, bet mums ir jāracionalizē zināmas lietas. Tātad, balsojot mutiski plenārsēdē. Mums ir vairākas iespējas uh, uh, paust savu viedokli. Un katram ir tiesības uh, paskaidrot savu balsojumu, kas mums dārgi izmaksā šī balso, balsu skaidrojumu um, balsojuma skaidrojuma rubrika mums uh, tiešām ļoti dārgi izmaksā. Un vajadzētu padomāt, neskatoties uz to, ka tas ir uh, demokrātiski un taisnīgi, kā varbūt racionalizēt izmaksas šajā jomā. Jau priecājos par atbildēm. Paldies, Vinci kundze. Vicepriekšsēdētāja kungs, ģenerālsekretāra kungs, liels paldies par ziņojumu. Es uh, Esmu viena no jaunpienācējām parlamentā un trūks ne, nedaudz fona informācijas, bet svarīgi ir rūpīgi apieties ar nodokļu maksātājiem līdzekļiem, kā to pieprasa arī nacionālai parlamenti. Jūsu ziņojumā jūs um, iezīmējat uh, uh, pilsoņu intereses kā prioritāti, un uh, jūs plānojat uh, uh plašāku kampaņu risināt lai tuvinātu iestādes pilsoņiem. Kā tas izskatīsies tad? Ir programma Europe Experiences un ir arī šis mo mobilais parlamentārijs. Vai tur ir kāda atšķirība? Tad uh, Stokholma Prāga pagājušā gada saņēma diezgan uh, Uh, lielus līdzekļus no budžeta, un šogad uh, paredzēts tas pats. 11,3 uh, miljoni tika piešķirti ēkām šeit, ēku drošībai šeit Briselē, bet tie bija 6 un 8 miljoni respektīvi pagājušo un aizpagājušo gadu, kāpēc tā kopā sanāk 11 drošība Luksemburgam, palūkojoties EPSO tīmekļa vietnē, uh, tiek meklēti šie 115 cilvēki, uh, kam jāstrādā drošības jomā, kaut arī līdzekļi, budžets viņiem vēl nav nodrošināts. Un uh, runājot par Brexitu, nu jā, deputāti mūs uh, ir atstājuši. Uh, deputāti no Lielbritānijas, viņu asistenti arī, un ceļošanas izdevumi pieaug. Nu, tas tiešām ir tāds paradoks, ko es īsti nevaru izskaidrot saviem vēlētājiem. Paldies, Ušakova kungs. Nu, paldies priekšsēdētāji, paldies par prezentāciju. Man ir nu, vairāk jautājumi par papildu līdzekļiem. 3,52% vairāk, tas nozīmē 71 1,7 miljoni. Uh, ir nelieli samazinājumi, kas ir uh, obligāti, un uh, ir arī dažas, daži brīv, brīvi izmantojami līdzekļi nākamajam gadam. Vai šie 9,7 miljoni, kas paliek pāri, tā kā 39,7 miljoni, kas paliek pāri. Eh, mums ir kādas norādes, kā eh, tos tērēt. Būtu interesanti par to uzzināt. Tad eh, mums ir palielinājums par 15,7%, un es īsti nesaprotu, kāpēc šis pieaugums ir tik liels. Par asistentu darbu pēc Brexita vai būtu iespējams par to uzzināt vairāk. Uh, Un tad Europe Experience šī iniciatīva um, mums uh, Parīzes, Strasbūra un citur Baltijas valstīs, piemēram, um, kas atrodas tuvu Krievijai, uh, Eiropas kultūra ļoti attīstīta, un arī tur šo programmu varētu īstenot un paredzēt tam attiecīgus līdzekļus, vai mm, tas būtu iespējams. Paldies! Uh, Nākamais runātājs. Paldies, uh, zaļie. Vēlas izprast CO2 ietekmi uz visu, ko ierosināt. Tātad enerģētikas uh, patēriņš, kas pieaug par 12% aptuveni, uh, pieaug arī elektroenerģijas cenas, protams, un Mums ir vairāk vadītāju, ko pakalpojums izmantojam. Nu, tad var, varētu papētīt sīkāk ietekmi uz vidi. Tad nedaudz detaļu būtu paredz, interesanti paredzēt kategoriju, kurā tiktu atrunāts atbalsts katram deputātam. Tātad asistenti, kas uh, palīdzētu, atbalstītu darbā deputātus. Ceļošanas izdevumi, jā, kāpēc deputātu skaits samazinās un ceļošanas izdevumi pieaug? Zaļie vienmēr ir teikuši šie mm, ceļošanas pabalsti un ir jāpiesaistas nopietniem kritērijiem un šie noteikumi jāpārbauda. Uh, ir jāsankcionē, par ko pagadam nekas nav lēmts parlamentā. Kad es uh, skatos uz personālu un uh, ārējo štatu, es redzu, ka uh, šeit skaitļi pieauga. Ne tikai, ne tikai runa ir par deputātu asistentiem, bet arī vispārējo štatu drošībniekiem, vadītājiem, nu, diezgan masīvi pieaugšie skaitļi. Tad tēriņi, kas piesaistīti vispārējām funkcijām, teiksim, personāla ceļojumi un eh, ceļošana uz darbu no darba, te arī pieaugums par 3,3% un uh, skatot eh, izdevumus uz deputātu, tie pat ir vairāk, tie pat 24% vairāk. Kāpēc mēs vairāk ceļojam, ir vairāk ceļojumu vai kā citi iemesli, un arī šeit eh, analīze uz vidi. Būtu interesanti tad apmeklētāju centrs. Federālisti, eh, parlamentāristi un uh, Eiropas piekritēji uh, Mm, nu, parasti lepojas eh, šiem apmeklētāju centriem, bet vai tie tiešām kaut ko reāli dod, mm, vai ir kāds labums no šī centra, kas būtu uh, pierādāms, vai tiešām šajos centros cilvēkiem tiek izskaidrotas parlamenta idejas, vai arī varbūt um, šos līdzekļus var izmantot racionālākā veidā. Nu, tik daudz par eh, saraksta pirmo daļu. Mm, es domāju, ka vajadzētu izpētīt visas šīs kategorijas, eh, rindiņu pēc rindiņas. Mm, īpaši mēs, pro-eiropiešiem, nevajadzētu te sēdēt un kaut kam piekrist eh, bez dziļākas izpratnes par to, kas notiek. Paldies! Džon Čarkungs. Dziękuję bardzo. Tak, naš, našom grupē. Paldies priekšsēdētājiem. Mūsu politiskajā grupā vienmēr esam interesējušies par iespēju ietaupīt. Bet ne par katru cenu. Mēs gribētu budžetu tiktu skatīt salīdzinot to ar eh, sniegto administratīvo pakalpojumu kvalitāti. Protams, ir nepieciešama šī izcilība eh, administratīvajai jomā, un nu, tādam jāpiešķir vairāk līdzekļu. Es eh, gribu teikt, mm, pieminēt šīs 89 pasarēlas po posteņus, kas jau tika minēti, mēs neesam pret tiem tas, kas ir pamatots, tas arī mums ir pieņemams. Bet runājot par budžeta zaļināšanu, tas mani nedaudz pārsteidz, jo pats termins nav labi definēts. Pirms uh, divām nedēļām uh, apmeklējām uh, mūsu ēkas, pagrabu un uh, bēniņus un redzējām, ka, nu, teiksim, novecojusi gan kanalizācijas, gan apkura sistēma, cauruļvadi ir veci. Nezinu, vai tur paredzēts, ko darīt. Mēs runājam par zaļināšanu, par to, kā patērēsim enerģiju un uh, kāds būs šis enerģijas avots. Bet varbūt jāparūpējas arī par uh, spēku funkcionēt spēju, darīt kaut ko konkrētu, nevis vienkārši abstrakti runāt par zaļināšanu. Paldies, Olbrehta kungs! Paldies priekšsēdētājiem! Trīs piezīmes un viens jautājums. Pirmā piezīme. Uzklausot kolēģus, top skaidrs, ka nepieciešams skaidrs vēstījums, kas būtu tiešas, netiešas sakas Brexitam jo pilsoņi mums uzdos šo jautājumu. Vai nu mēs ietaupām, vai nu neietaupām. Ir izmaksas, ko nevaram samazināt, nu, tas pats, kas skar ēku politiku, bet tas divos vārdos vienkārši fakti būtu ļoti noderīgi. Un personīgas piezīmes tagad no manas puses. Mēs joprojām runājam par to, kāpēc uh, visu neorganizēt Strasbūrā, ne tikai plenārsēdes, jo daudz kas notiek Strasbūrā. Komiteju sanāksmes, uh, grupu sanāksmes nenotiek Strasbūrā, tikai plenārsēde notiek Strasbūrā. Uh, kādas uh, izmaksas rodas šādu organizācijas režīmu? Uh, varētu to pārunāt. Uh, Tad, eh, ģenerālsekretāra kungs, varbūt es kaut ko paladu garam. Koronavīrus, eh, tas ir netīra roku, tā ir netīra roku slimība. Mums ir iespēja mm, iz... mazgāt rokas. Mums uh, ūdens ir augsts. Simtiem tūkstošiem cilvēku te mūs apmeklē un uh, brīnās. Kā tas ir iespējams, ka parlamentā nav karsta ūdens? Un es saprotu baktēriju problemātiku un tā tālāk, bet. Uh, Un tā ir tāda elementāra lieta. Kaut kas būtu jādara. Un tagad jautājums. 2021. gads ir jaunās perspektīvas eh, pirmais gads. Un mums ir jaunas saistības, eh, kas izriet no Mišela kunga priekšlikuma. Viens no pamatelementiem ir administratīvo izmaksu samazināšana. Salīdzinot ar to pašu Somijas priekšlikumu. Kādas sekas būs parlamentam? pēc šī priekšlikuma īstenošanas. Mums jārēģē tagad. Pirmā reakcija nav viegla, bet mums uh, parlamentam kaut kas jāsaka. Man šķiet, ka administratīvo izmaksu samazināšana kļūst aizvien populārāka, bet arī aizvien bīstamāka. Ko jūs teiktu? Paldies! Thank you. And thank you for your presentation. I think, uh, in addition to what you said, it was very, very... Stefanu Takungs, paldies, uh, paldies par prezentācijām, bet jautājums ir tāds, vai šī mandāta ietvaros mēs sāksim cīnīties, lai uh, pilsoņiem paskaidrot, kāpēc parlaments ir vajadzīgs un kāpēc viņiem mums jāsadarbojas, vai mēs atturēsimies, būsim superkonservatīvi un, teiksim, mums jābūt um, rezervētiem, atturīgiem. Nu jāprecizē divas lietas. Runājot par um, balsošanas procedūru, um, mums uh, ir izdevies panākt progresu. Jaunieši nobalsoja pēdējo vēlēšanu kontekstā, un um, rezultātā daudz no mums varēja ierasties šeit, un tagad jaunieši gaida no mums rīcību. Uh, Nu, mēs varam neko nedarīt līdz 24. gadam, kad jauniešu atbalsts mums būs, atkal būs vajadzīgs, vai arī mēs varam konsekventi uh, kaut ko darīt šī mandāta ietvaros, um, jo šie cilvēki jau ir mūsu, šie jaunieši jau ir mūsu datu bāzēs, un uh, mēs daudz ko varam izdarīt. Es uh, vēlos cētu pateikties ģenerālsekretariātam par šo kampaņu, lai aktivizētu jaunus balsotājus, tas bija ļoti veiksmīgs. Tad um, EPRS, uh, kas kļuva par izcilu uh, kongresa līmeņa meklēšanas uh, dienestu. Uh, nezinu, no kurienes tas tika nokopēts, bet uh, tas bija labi izdarīts, un man šķiet, uh, uh šī dienesta budžets aizvien palielinās, un tas ir labi, jo tas ļauj ietaupīt iestādēm. Uh, Nu, citādi deputāti pasūtītu savus uh, pētījumus individuāli, un tas būtu daudz uh, um, dārgāk nekā izmantojot šo dienestu. Un tad Olivie Šastels jau uh, runāja. par iniciatīvu, kas jau tiek īstenota Vašingtonā. Mums uh, būtu jādara um, tas pats, jo nevar uh, strādāt neusticoties uh, viens otram, nevar izmantot uh, privātas turistu vīzas. Un mēs neapstāsimies, kamēr savu nepanāksim šeit. Deputātu asistenti, runājot par starpību starp 20. un 21. gadu, tā ir vairāk statistiska ar inflāciju. 3,5% nu, tā, tā ir nedaudz vairāk par inflāciju. Inflācijas līmeni, bet man šķiet, ka iestādes tiek piemērotas šī, šīs indeksācijas, bet palabojiet mani, ja man nav taisnība par mini uh, parlamentāri un mobilo parlamentu un visu šo Eiropas pieredzi. Es gribētu vairāk iesaistīt um, austrumvalstis. Labi, ka Berlīns, uh, Berlīna Helsinki piedalās Ljubljānu redzēju, bet, teiksim, Bukaresti vēl nepiedalās un tur um, netiek īstenotas nekādas iniciatīvas. Tā mēs varētu uh, šo to ietaupīt. Mm, citādi mums visiem jādodas uz Briseli, uh, kas arī mm, šo to izmaksā mēs varētu varbūt delokalizēt šo darbu un kiberdrošību, par kuru runāja Pereira kungs. Man interesē arī citi ietaupījumi, teiksim, um, runātā vārda transformēšana rakstītā vārda un, un vairākas lietotnes, kas uh, palīdz uh, um, ar šo tekstu ģenerēšanu. Man šķiet, ka kopsumā mēs varētu daudz ko ietaupīt, ja ieguldītu šādu lietotņu attīstīšanā. Uh, Holmēras kundze. Paldies un labdien viesiem! Nu, Jans te uzdeva daudzus svarīgus jautājumus, pievienojos, un tad arī kas notiks ar britu deputātu pensijām, kas viņam tā kā pienākas nākotnē. Lūdzu, atzīmējiet to arī, ielieciet to jūsu sarakstā. Mm, interesanti, kā tas notiks.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 Runātāja turpina. Tad Polan arī spāk ākam. Teikšu piesardzīgi. Ir jautājumi, statistikas dabas jautājumi. Cik ilgi PHS ākā vēl netiks pieņemta lēmumi, jo kamēr šie lēmumi nav pieņemti, nu, nu tā, tā gaidīšana arī daudz ko izmaksā, un, un, un mums galu galā jāķeras pie darba. Tad 2024. Eh, gadā ir paredzēta Eiropas uh, vēlēšanu informatīvā kampaņa, un nu, jau var sākt kaut ko darīt 21. gadā, 20. gadā, vai ir paredzēti konkrēti pasākumi, gatavojoties 24. gadam. Paldies, Kelleris kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, un tā kā tas ir mans jautājums, tad es gribētu koncentrēties uz jautājumiem par nekustamo īpašumu. Mums, mēs ar ēnu kolēģiem esam apmeklējuši ēkas, un uzturēšanas, regulāras uzturēšanas ideja, nu nevis eh, vienkārši apmēblējums vai vēl kaut kas, bet procents tas ir starp 2 un 3 procenti no ēkas vērtības. Un mums, man ir budžeta jautājums, vai uzturēšanas finansējums lielajiem darbiem, apkure, izolācija un tā tālāk, tas, kas nav redzams, ir e, iekļauts budžetā. Otrā piezīme e, par e, Europe Experience. Tāpat kā kolēģi, es gribētu pasvītrot, cik nozīmīga, nozīmīgs ir šis instruments, un jūs par to runāsiet, ģenerāla sekretāra kungs. Es arī iestājos par izdevumiem, jo, manuprāt, tie ir labi izdevumi, lai prezentētu parlamentu e, to starp valstīs, kur tas vēl nav paredzēts, un it īpaši varbūt jaunajās dalību valstīs. Nu, nu, cik, cik nu jaunajās, nu, pusauģa vecumā esošajās. Bet savukārt, ģenerāla sekretāra kungs, es redzēju argumentētu izklāstu uh, jūsu ziņojumā, bet es neredzēju to apkopojumā par, uh, par sadaļu 20.07. Uh, es nezinu, kāpēc šeit uh, nav parādīti gotiski izdomi. Trešais jautājums. Runāju par Spinelli ēku ko mēs apmeklējām padziļinātā veidā, un es par to pateicos Inlo. Es gribu teikt, ka mēs apmeklējām transformatoru telpu, apkuves telpu, un manuprāt, šeit ir tiešām ļoti svarīgi. Es neredzu šeit spinelli ēku, es redzu restorānu salonus, bet, bet es neredzu šeit tehniskos aspektus šajā tabulā. Un Tāpat kā Holmēras kundze, kas lieliski pazina šo jautājumu, es gribētu teikt, ka nepieciešams tagad ātrs darbs, jo mani nedaudz pārsteidz, ka ir 10,3 miljoni eiro spēka ēkai, bet mums nav īpašas informācijas. Es vismaz kā referente neesmu informēta par to, kas notiek un kas varētu izraisīt šāda mēroga izdevumus. Paldies! Paldies, Vadies Apalas kundze! Paldies, priekšstādātāja kungs! Bija jau daudz jautājumu, es neatkārtošu tos, kas jau bija, bet ir dažas, daži svarīgi aspekti no budžeta viedokļa. Vispirms darba apstākļi, personām, kas nodarbojas ar elpu uzkopšanu. Jau vairāk kārt ir ticis runāts par to, es uzdevu vairākus jautājumus. Uh, parlamenta dienesti atbild vienmēr, ka likums ir ievērots, bet ievērot likumu un paredzēt labus apstākļus, labus darba apstākļus personām, kas strādā šajā jomā, nu, tas, tas nav gluži viens un tas pats. Mēs vienmēr sakām, ka ja mēs prasām cienīgus darba apstākļus ārpus Eiropas parlamenta, tad mums ir jāparāda piemērs. Mēs sākām ar stāžieriem, bija vajadzīgi gadi, lai pie tā nonāktu. Jādomā arī par citiem, kas strādā Eiropas parlamentā. Tas pirmais. Otrais. Jautājums par konfliktiem, par biroja pieņemtajiem lēku, lēmumiem un tiem, ko pieņem budžeta komiteja un parlaments kopumā. Reizēm ir lēmumi, ko pieņem birojas, kas pēc tam tiek iesniegti budžeta komitejā. Mēs nevaram tos noraidīt, jo tie ir pieņemti, bet mums ir jāatrod, kā finansēt šos lēmumus. Tāpēc tās debates, kas mums ir notikušas ar biroju. Reizēm mums ir grūti uh, ievērot mūsu mērķus, nepārsniegt eh, zināmu procentu. Bet, ja tas notiek, parlaments, piemēram, pieņēma vairākus priekšlikumus, kas pēc tam tika nobloķēti dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, iepriekšējās leģislatūras beigās mēs prasījām, lai asistenti tiktu apmaksāti tāpat kā ierēģi, tad, kad viņi dodas misijās. Tas attiecās tik tieši, tieši uz Strasbūru, visbiežākais gadījums. Ar absolūto vairākumu tika pieņemts šis lēmums. Tika veikts neliels pielāgojums, bet tomēr viņiem neatmaksā tāpat kā ierēģiem. Mēs prasījām birojam arī pievērsties tehniskajiem risinājumiem, kas ļautu Eh, deputātam maternitātes vai paternitātes atvaļinājumā balsot tiešsaistē. Ja, tām tas ir jāpiemēro arī tiem de, de, deputātiem, kas ir ilgstošā slimībā. Tas eh, notika pieņemts pagājušajā leģislatūrā, parlamenta plenāra sēdē, un tas nekur nevirzās uz priekšu. Reizēm birojas pieņem lēmumus, kas mums jāievēro, bet, ja plenārsēdē pieņem lēmumus, tad birojam tie arī ir jāievēro. Thank you. Paldies. Gana daudz jautājumu, piezīmju. Eh, Vēlas kungs, eh, laiks jums atbildēja. Dankē, prezident. Jā, sirsnīgs paldies, priekšsādātāji. Es centīšos savu iespēju robežās atbildēt uz jautājumiem. Vispirms, paldies uh, referentiem par labo sadarbību. Pirmais jautājums bija, kāda ir situācija ar vīdes status mūsu ēkām. Pozitīvā ziņa ir tāda, ka jaunajās ēkās, jo īpaši Martens ēkā, uh, Mums ir ekscelences līmenis, tas ir maksimālais gandrīz vai ko varam sasniegt, tas ir priekšzīmīgs status. Vajenberga bērnu dārs, kas tagad ir paplašināts, būs pasīvā ēka enerģijas jomā, Adenauer ēkā. Uh, kas tagad par 70% ir pabeigta, tur mēs izmantojam modernu geotermālo apkuri un arī dzesēšanu. Tas nozīmē, ka tiek izmantots zemes siltums uh, pēc pēdējiem tehnikas sasniegumiem un um, pastāso, pastāvošajās ēkās mēs arī cenšamies aizstājot dažādu aprīkojumu, izvēlēties to ekoloģiskāko izmantot. Runājot par transportu Pēdējos gados eh, mūsu transportu darbiniekiem esam būtiski izmainījuši. Strasbūrā mēs tagad izmantojam talis vilcienus. Liela daļa darbinieku brauc tātad ar vilcienu, vairs nav jāizmanto individuālās automašīnas, kas, manuprāt, jau ir būtisks progress. Mēs uh, strauji strādājam pie elektrisko automašīnu stāvvietu uh, ieviešanas 111 šādu vietu kopā jau ir visās darba vietās, tur var uzlādēt elektriskās automašīnas. Prezidijs ir lēmis 2019. gadā, un tagad mēs to īstenojam, ka darba vietās personāls var uh, saņemt vai nu par 90 vai 100 procentiem atmaksātu um, sabiedriskā transporta biļeti, jeb abonementu, uh, jo līdz šim uh, katram darbiniekam bija tiesības uz privāto um, uh, automašīnu stāvvietu, um, tagad mēs atmaksājam šos te abonementus, uh, ja cilvēks atsakās no savas personīgās stāvvietas. Es domāju, ka tā ir saprātīga stimulu sistēma, lai pāriet uz sabiedrisko transportu un vairs neizmantot savu automašīnu. Dažādās darba vietās mums ir 190 dienesta velosipēdu, kurus var izmantot deputāti, bet arī darbinieki. Uh, Un um, tad mēs tātad um, īstenojam daudz uh, vidē draudzīgāku transportu, um, veicinām šādu vidē draudzīgu rīcību. Un uh, Brīseles reģionam mēs piedāvājam, lai izvairītos no nevajadzīgas satiksmes starp uh, iestādēm. Uh, um, izveidot šādu te savienojumu, kur varētu ar riteni vai ar kājām tikt no komisijas uz uh, parlamentu un uz padomi, uh, lai nebūtu lieka uh, satiksme, lieka braukāšana, un mēs šo pro projektu izstrādātu un reģions to īstenotu. Jautājums par uh, par ēku stratēģiju 2029. Eh, gads. Tā ir ēku stratēģija, eh, ko pieņēma vēl iepriekšējais prezidijs. Tā ir tāda ilgtermiņa ēku stratēģija 19. līdz 29. gads. Parlaments tur ir lēmis, ka būs tagad pietiekama kapacitāte birojiem, jo īpaši šeit Briselē, bet pasākumi ir veikti arī Strasbūrā, un līdz ar to tur arī situācija ir uzlabojusies, un tāpēc mums ir eh, tagad jauni Eh, jaunas prioritātes, eh, Eiropas pieredze, pilsoņu informēšanai, iespējas eh, radīt ēkas trialogiem, telpas trialogiem un remonti. Remonti ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs varbūt domājam, ka ēkas ir diezgan jaunas, bet tad, kad ēkā ir 25-30 gadi, tad parasti energo jomā šīs ēkas ir jāremontē, un mēs kā likumdevējs uh, Arī esam pieņēmuši noteikumu, ka katru gadu 3% no ēkām ir jāremontē, un tam vajadzētu attiekties arī uz Eiropas parlamentu. Tas nozīmē, ka 33 gadu laikā uh, vienreiz visas ēkas ir jāizremontē. Jūs arī uzdevāt jautājumu par uh, atkritumu savākšanu. Es domāju, ka pēdējos uh, divos gados tie bija 30 miljārdi eiro. Es atvainojos, tātad ir budžeta izlietojums. 98% no budžeta ir iztērēts. Pirms daudziem gadiem bija 70 miljonu eiro, pirms tam 80 miljonu eiro. Tātad eh, šie skaitļi ir eh, pozitīvi, bet mēs esam ietaupījuši arī procentu maksājumus. Mēs reiķināmies ar to, ka Adenauer ēka Luksemburgā uh, 100 miljonus eiro mazāk maksā, jo mēs nemaksājām procentus, bet eh, mēs šos, šīs izmaksas varējām nosekt jau ar panākto progresu būvniecības darbā. Bet tādējādi mēs tātad arī nodokļu maksātājiem esam ietaupījuši būtiskus līdzekļus. Runājot par mūsu EMAS stratēģiju, prezidijas eh, izvērtējuma sēdē izlēma būt vēl ambiciozākiem, un eh, es pēc tam prezidijam izteicu priekšlikumu visus mērķus zaļajam parlamentam uh, vai nu panākt agrāk, vai veidot ambiciozāks, vai arī abus variantus paredzēt. Piemēram, CO2 ziņā mēs gribējām samazinājumu par 40% līdz 2030. gadam, prezidijas tagad lēma 40% līdz 2024. gadam. Mēs gribējām transporta jomā 30% līdz 2030. gadam, un tas tagad ir pātrināts uz 24. gadu, tātad pusē no laika. Runājot par gāzes patēriņu, 15% bija paredzētais samazinājums līdz 25. gadam, tagad 25% līdz 24. gadam. Atjaunīgās e enerģijas vecais mērķis 10% līdz 2025. gadam, tagad 25% līdz 24. gadam elektrības patēriņš arī gadu pavilkts uz um, ātrāk šis mērķis. Uh, 20% līdz 2024. gadam um, papīra lietojums, 20% līdz 25. gadam bija vecais mērķis, tagad 50% līdz 24. gadam. Ūdens patēriņš, 2% samazinājums bija vecais mērķis un tagad 50% un tā tālāk. Es varētu turpināt jaunais prezidijs eh, vides mērķus eh, tātad eh, nosaka vai nu agrāk, vai arī tie ir ambiciozāk, un tas nozīmē, ka turpmākajos gados mēs, mums būs jālēmi par atsevišķajiem pasākumiem, lai šie mērķi tiešām būtu realistiski un tiktu arī sasniegti. Jūs runājāt arī par uh, ārējo Eiropas parlamentu pārstāvniecību. Desmit gadus mums jau ir birojas Vašingtonā. Manuprāt, tas darbojas ļoti labi. Pirms desmit gadiem vēl tika jautāts, ā, jūs tātad esat no Eiropas padomas. Tas tā vairs nenotiek, arī kongresā tā vairs nenotiek. Uh, Mūsu deputāti tātad katru gadu vairāk kā 200 deputātu dodas uz turienu, mēs viņus varam tātad atbalstīt ar šo biroju, un uh, līdz ar to mūsu iespējas ir paplašinājušās. Un te nav runa par tādu klasisku ārējo politiku, kā to īsteno ārējās darbības dienas, bet te ir runa par, piemēram, pilsoņu brīvību komiteju, uh, ka tā var doties un diskutēt ar saviem kolēģiem kongresā, lauksaimnieku transporta politiku politiķi. Te ir runa par ļoti konkrētu sadarbību likumdošanā, un tāpēc eh, es domāju, ka Eiropas parlamenta klātbūtne ir leģitīma tur. Tas attiec, starp citu, arī uz Londonu. Prezidijas nolēma uh, um, ka mēs būsim pārstāvēti turpmāk arī Londonā. Mums ir 3,7 miljoni ES pilsoņu apvienotajā karalistē. Tas nozīmē, mēs tagad pēc Brexita nevaram uh, izturēties pret uh, Lielbritāniju kā pret kaut kādu trešo valsti ar tiem, kas uh, iestājas par Eiropu vai kas vienkārši kā es pilsoņi tur dzīvo un kam ir kaut kādas problēmas vai vajadzības, mums ir jāuztur ar viņiem kontakts. Prezidijas lēma arī uh, saglabāt pārstāvniecību daudzpusējās institūcijās, piemēram, ANO, ASEAN, Āfrikas Savienībā, uh, laikos, kad eh, multilaterālisms ir apdraudēts, tas arī ir pareizs pasākums. Jūs eh, jautājāt arī par to, kā tiek eh, īstenoti lēmumi. Mums ir tāds pārskats par tātad mobingu un uzmākšanās uh, um, pasākumiem. Tātad šeit ir tāda tabula ar sarkanu, zeltainu, zaļu, uh, kur var paskatīties, kas ir īstenots un kas vēl ir jāīsteno. Mēs tagad esam tādā jaunā posmā, kad uh, jaunie pieņemtie lēmumi ir jāīsteno arī praksē, jāpārbauda praksē. Šajā sasaukumā mums ir jauna sistēma. Un prezidijam varbūt pēc zināma laika, pēc kāda pusotra gada varētu uh, Eh, vajadzētu pārbaudīt, vai šie pasākumi ir sasnieguši savu mērķi, vai tomēr ir jāīsno jauni pasākumi, lai eh, sasniegtu vajadzīgos mērķus. Dann ist etwas. Herr, äh, Frau, ähm, Frau Winzig. Winzigs kundze uzdeva jautājumu par kampaņu. Kā tad tur ir ar šo te kampaņu? Eiropas priekšvēlēšanu kampaņas laikā mēs guvām ļoti labu pieredzi ar uh, atšķirīgu uh, pārstāvniecību uh, dalībvalstīs pilsoņiem. Tātad mūsu ārējos birojos mums ir arī sociālo mēdīju eksperti, kas atbalstīja mūsu preses sadarbību arī tādējādi, ka mēs pilnīgi atšķirīgā veidā darbojāmies. Piemēram, Štefāns Uta to pieminēja. Piemēram, šī te spēle, ko Eiropa dara manā labā, pēkšņi 3000 pilsoņu, 300 eh, tūkstoši pilsoņi tātad iesaistījās šajā kampaņā, un šie 300 tūkstoši pilsoņu uh, ir ļoti labi, ja viņiem nebūtu jāgaida vēl četri gadi, lai sadarbotos ar parlamentu. Būtu labi, ja mēs viņus eh, saglabātu kā cilvēkus, kuri rūpējas par Eiropas parlamentu un arī vēlas strādāt Eiropas labā un ļoti konkrēti Arī tagad daudzgadu finanšu schēma, jeb DFS, ir ļoti, ļoti svarīga, lai ne tikai deputāti vestu sārunas, bet lai tas viss uh, arī sabiedrībā atbalsotos um, mēs nevaram um, šīs te uh, schēmas aktivizēt tikai pirms vēlēšanām. Mums vajadzīgs kontakts, kas uh, turpinās visu laiku. Jūs jautājat arī par parlamentārijumu, šo mobīlo uh, parlamentāriem un Eiropas pieredzi, došu praktisku piemēru. Pirms dažiem mēnešiem Eiropas pieredze tika atvērta Eiro, es atvainojos, Helsinkos jaunajā Nacionālajā bibliotēkā Somijā, un pirms tam 3000 apmeklētāju bija katru gadu, tagad ir 130 tūkstoši apmeklētāju. Tas nozīmē, ka Eiropas pieredze ir iespēja uh, um, iet tādā plašā masveida komunikācijā. Uh, un citi skaidri, piemēram, Strasbūrā, 460 uh, tūkstoši apmeklētāji Strasbūrā vai parlamentārijums šeit Brīselē, 2,5 miljoni apmeklētāji. Tas nozīmē, ka šeit mums tiešām ir uh, iespēja masveidā komunicēt ar uh, apmeklētājiem, un tāpēc arī prezidijas uh, nolēma to tā vispārināt, paplašināt un to darīt ne tikai Strasbūrā un Berlīnē, bet arī tiešām visās galvaspilsētās. Un uh, nākamais, kas tiks atvērts, ir Tallinas birojas, jo bija jautājums par Baltijas valstīm. 20. martā mēs Tallinā atvērsim ļoti uh, lielu Eiropas pieredzi šo um, pasākumu. Mēs ceram, ka, um, jā, ka kad cilvēki tur dosies, un mēs investējam tātad arī šajās valstīs, kas uh, saskars arī īpašiem izaicinājumiem runājot par komunikāciju. Dažās budžeta pozīcijās uh, varētu būt uh, pārpratumi, kāpēc uh, um, tur ir mazāk nekā citreiz, eh, piemēram, vais ēka, tāpēc, ka tur ir sadalījums pa diviem budžeta gadiem. Eh, tur ir 9, 8 miljoni, tāpēc, ka tur ir iesaistīti vairāki budžeta gadi. Luksemburga izsoļu procedūras. Eh, tur tiek veidota tikai um, rezerves saraksti, eh, un tas aizņem laiku, vismaz gadu ja šāds eh, saraksts tiek izveidots, tas nenozīmē, ka šie cilvēki arī jāpieņem darbā. Tātad šeit netiek pieņemts lēmums, mēs vienkārši dodam sev iespēju pieņemt šos cilvēkus darbā 2021. gadā, bet nav teikt, ka tas tā notiks. Tad Brexit jautājums, kāpēc nav būtiskāks samazinājums šajās divās eh, budžeta pozīcijās ceļojuma izmaksas un asistenti. Iemesls ir tāds, ka sākotnējais Brexit datums bija 2019. gada sākums. Uh, Tas nozīmē, mēs e, jau reiķinājamies ar to, ka 2019. gadā mēs jau būtībā strādāsim ar uh, samazinātu deputātu skaitu, um, bet izrādījās, ka tas tā nav, un tāpēc arī šīs uh, izmaiņas nav tik milzīgi lielas. Turklāt izdevumi tiek uh, aprēķināti kā, pēc tā, kā tiek izmantoti līdzekļi, jo bieži vien attiecībā uz asistentiem deputāti bieži vien neizmanto šos līdzekļus. Tur ir tāds zināms procents, kas ir noteikts, bet mēs tagad apzināmies, ka līdzekļi tiek izmantot diezgan lielā apmērā. Daži deputāti, piemēram, pieņem ceturtos asistentus. Un uh, mini plenārsēdē uh, un uh, frakcijas sēdēs arī bieži vien izdevumi ir augstāki, un tāpēc mums skaitļi būs jāpielāgo. Bija jautājums par CO2 politiku norādīju jau uz šiem striktākiem mērķiem - 40% samazinājums līdz 2024. gadam, nevis 30. gadam, un arī transporta jomā vispārējo izdevumu uh, summa visu laiku tiek apspriest prezidijā, un tas tā noteikti arī turpmāk būs. Eiropas pieredze, uz to jau atbildēju. Žanks kungs teica, ka viņš atbalsta šīs papildus 80 štāta vietas. Papildu, tas, starp citu, neradīs papildus izmaksas, jo tiek izmantoti darbinieki, kas uh, ir nodarbināti politiskajās grupās. Tā ir tātad tehniska vajadzība, bet tur nebūs papildus izmaksas. Jūs jautājat arī par energoavotiem. Es jau teicu, ka mēs izmantojam jau jaunos eh, enerģijas avotus, piemēram, geotermiju eh, Luksemburgā, bet tur, kur mēs paliekam pie vecajiem risinājumiem, mēs cenšamies ar pastāvošo aprīkojumu izmantot un sasniegt labāku energoefektivitāti. Jā, es redzu, Klaus, ka ir ļoti daudz uh, E, komentāru piezīmju jums, bet mums vajadzētu skatīt arī nākamo punktu. Es e, atbildēšu, cik man dos laiku. Obrecht kungs e, jautāja par papildu izmaksām Strasbūrā. Tur ir aprēķini no laika pirms dažiem gadiem. Tātad trīs atrašanās vietu izmaksas ir apmēram 100 miljonu eiro. Tas nav tikai attiecībā uz Strasbūru, bet arī uz uh, um, Luksemburgu. Uh, Legionēla baktērija ir iemesls, kāpēc uh, mums ir augsts ūdens, jo ja ir karstā ūdens iekārtas, kas netiek regulāri lietotas, tad rodas legionāla baktērijas un tas rada veselības risku. Tā ir uh, šī te problēma, tas ir iemesls, kāpēc ir augsts ūdens. Tagad ātri skriešu cauri šiem atbildēm. Holmajers kundze pieminēja pensiju fondu. Pensijas mūs tieši neskar, bet pensiju fonds tur gan būtu vajadzīgs tāds garāks skaidrojums, nekā priekšsēdātājs man ļauj runāt. Kol ēka ir, viņš man to atļauj, labi, tātad mums ir būtisks deficīts, tas mūs sagaida, Pārējās pensijas nav Eiropas parlamenta budžetā. Kola, budžet, kola ēka būs uh, jāuzlabo, jo tur notiek arī tehniskie trialogi, un tas, manuprāt, nav pieņemami. PHS ēka tur ir izsoles procedūra un mērķis ir nākamā sasaukuma sākumā 2024. gadā sākt būvdarbus Kēlers kundze vispirms uh, iestājās par regulāru apkopi. Tas tiešām ir vajadzīgs, 3% ir atvēlēt, un tāpēc uh, mēs arī esam izveidojuši atsevišķu direktorātu, kas uh, strādā tikai pie ēku uzturēšanas kārtībā. Bet budžets ir sadalīts pa dažādām pozīcijām. To varbūt mēs varam vēl divpusēji uh, apspriest. Uh, par spāku ēku, kas eh, tur tika jautāts, eh, kas tur noteikti. Eh, Štefanots kungs uzteica sistēmēm voting kampaņu un arī EPRS un to, ka ārējās darbības dienestam ir jākļūst atvērtākam. Striktais nodalījums starp iekšpolitiku un ārpolitiku vairs nav tik strikts, arī klimata politika. Uh, ir ārpolitika un migrācijas politika, ir gan iekšlietu, gan ārlietu politika. Gardie Zabela kundze norādīja uz darba apstākļiem. Mēs visu laiku uzraugām situāciju, bet uh, mūsu izsolēs. Uh, Konkursos mēs uh, arī cenšamies garantēt pienācīgus darba apstākļus. Pēdējais punkts par prezidiju par budžeta komiteju un budžeta kontrolas komiteju. Jā, tur dažkārt ir atšķirīgas pozīcijas. Uh, un katram ir sava loma. Konkrētajā jautājumā par asistentiem mums ir trīs atšķirīgi kompensāciju režīmi. Viens ir deputātiem, viens atmaksas režīms ir uh, ierēģiem un viens asistentiem. Tagad lēmumu prezidijā um, tika pieņemta ar intensīvām debatēm, un prezidijas tad ar vairākumu pieņēma lēmumu pieturēties pie vecās sistēmas, um, bet eh, šīs atmaksas likmes ir paaugstināts. Paldies! Paldies, ka bijāt klāt un ka atbildējāt uz jautājumiem, un tagad eh, vārds Pereiras kungam. Running, say, es jau teicu, ka mēs pārsniedzām uh, eh, laiku. Un tagad vārds priekšsēdētā vietniekam. Paldies! Runāšu īsi. Mani eh, secinājumi ir tādi, ka šajā fāzē mums ir eh, budžets, par ko runāja ģenerāls sekretārs, un pēc tam tas tiks eh, pieņemts martā. Jūsu ieguldījums ir ļoti svarīgs šajā stadijā un tajās, tajās diskusijās, kas notiks. Divi apsvērumi, ko es gribētu izteikt. Ņemot vērā, ka ir nepieciešams um, izdarīt to, par ko mēs šeit esam runājuši saistībā ar parlamentu pārvaldību. Bez tā mēs nevarēsim apstiprināt vispār budžetu. Mums Protams, eh, runa par darba apstākļiem, eh, infrastruktūru un visu pārējo. Tātad tas viss ir saistīts ar ērku pārvaldību, eh, kas, kur darbi ir notikuši 2010. gadā, pēc tam 2018. Šeit, protams, ir nepieciešams arī samazināt izmaksas, meklējot alternatīvus scenārijus. Uh, īpašuma pārvaldība no parlamenta puses ir tas, kas ļaus nonākt pie racionālas finansēšanas struktūras un e, parlamenta zaļināšana. Tā e, ir pasākumi, lai sasniegtu tos mūsu mērķus, e, kas saistīti citas starpā transporta dienestu Un vēl tas, eh, kas jau tika minēts, mums jāpieliek vēl pūles, jo galu galā, ja mēs nedavīsim eh, to, tad kā ir iespējams iedomāties, ka citi mūsu ārpusē sapratīs un izbeidzot Brexit. Es saprotu, ka jādomā par Brexit sekām, lai eh, racionāli izmantotu parlamenta resursus. Bet eh, šeit ir jāsniedz arī atbilde uz uzbrukumiem Eiropas projektam, arī populismam. Šeit ir vajadzīga pedagoģija par Eiropas vērtībām. Un tikai tādā veidā mēs varam saprast visu šo mūsu parlamenta darbu. Paldies par jūsu ieguldījumu, to mēs ņemsim vērā arī tālākajā darbā pie budžeta. Paldies! Paldies mūsu viesiem! Um, mēs nedaudz ilgāk runājam, kā bija paredzēts, bet paldies arī Šastela kungam. Uh, kurš atteicās no savām beigu piezīmām, jo mēs jau kavējamies desmit minūtes, un tad tālāk mums būs kopīgā triju komiteju sanāksme eh, par Eiropas fondu ilgspējīgai attīstībai. Tātad vēlreiz paldies jums!